jautājumu, un mēs mēģināsim pieprasīt cilvēktiesību ievērošanu un brīvību ievērošanu Tibetā. Liels paldies! Līdz ar to debats par šo punktu ir noslēgtas. Godātie kolēģi, nākamais darbkārtības punkts ir vienas minūtes uzstāšanās saskaņā ar 150. reglamentu pāntu. 150. pantā ir paredzēts, ka mēs varam maksimāli 30 minūtes izmantot šim eh, darbkārtības punktam. Mums ir, eh, bija vairāk kā 74 pieteikušies, eh, lai runātu šajā darbkārtības punktā, tātad vairāk kā 74 deputāti gribēja izteikties. Uh, tas, ka tas nav iespējams, tas ir skaidri redzams, 74 runātāji 30 minūtēs, tas, protams, ir skaidri redzams, ka tas nav iespējams. Un tāpēc pirmo reizi tika veikta izvēle atlase, kuriem dot vārdu, un tur bija ļoti skaidri kritēriji, proti tie, kuri jau kādreiz citās debatēs par viens minūtes uzstāšanās debatēs ir lūguši vārdu Eh, tie tagad eh, saņems eh, vārdu, un tie, kas citās debatēs ir saņēmuši uzstāšanās laiku, tiem tad netiek dota priekšroka, un tie, kas nevarēs uzstāties, tika informēti arī pa ēpastu, līdz ar to uh, jums šeit nav jābūt un uh, veltīgi jāgaida uh, uz uzstāšanās laiku, jums tas netiks piešķirts, un tas bija tāds vienīgais veids, kā uh, Uh, pa, um, saprātīgi organizēt šīs debats. Tāpēc rīkosimies tagad tā, ka tie, kur ir saņēmuši uzstāšanās laiku, varēs arī uzstāties un tūlīt sākt. Svensona kungs pirmais lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. 11. aprīlī Sudānā notiks reģionālās parlamentu un prezidenta vēlēšanas. Pirmās vēlēšanas Sudānā 24 gadu laikā, un mēs ar lielu interesi sekojam līdz tur notiekošajam. Sudānas prezidents Almā Hašarīrs, kurš eh, valsts apvērsuma dēļ ieguva varu, ir šobrīd apsūdzēts cilvēktiesību pārkāpumos Hāgā. Mēs zinām, kas notiek Sudānā. Tikai šā gada pirmajos mēnešos ir 4000 cilvēku nogalināti Dienvidu Sudānā. Jautājums ir par to, cik brīvas būs šīs vēlēšanas. Pirmdien Al-Vasir ir apsolījis, ka parādīsies vēlēšana uzraudzītāji, un eh, Sudānas eh, Sudānas iestādes ir pateikušas, ka viņas nogriezīs cilvēkiem pirksts, ja viņi ies uz vēlēšanām. Svētdien Ēģiptē notikušās Āfrikas valsts sarunās eh, Ēģipte ir pateikusi, ka Sudānas Darfūras reģiona atjaunotne ir nepieciešams miljardiem eiro. Es tiešām ceru, tiek pārtraukts runātājs. Nākamais Balčītis kungs, lūdzu. Balčītis, Balčītis äh, kungs, lūdzu. Gerbiami kolegos, Pastarojame metu garsiai kalbama apie. Godātie kolēģi, paldies priekšsēdētājs kundze. Šobrīd mēs daudz runājam par to, ka Eiropas Savienības ekonomikas atdzimst, un tomēr krīze smagi ir piemeklējusi daudzas dalību valstis. Jāsaka, ka debatas bieži vien ir saistīts arī ar valsts finansējumu, un tomēr dažās dalību valstīs eh, valsts budžets ir strauji sajucis. Uh, Ir Eiropas Savienībā cilvēku un komisijas pārstāvi, kuri slavē vairākas darību valstis, un tomēr sociālās garantijas samazinās un iedzīvotājs skaits, kur dzīvo zem nabadzības robežas, palielinās. Ko tas nozīmē? Vai Eiropas Savienība iestājās par nabadzības samazināšanu vai palielināšanos? Es vēlētos, ka, vēlētos nodrošināt, lai uh, bezdarbs vairāk nepieaugtu. Un es uzskatu, ka vajadzētu izstrādāt katrai valstī stratēģiju, kā iziet no krīzes un iestāties par sociālām reformām. Paldies. Nākamā Alfāno kundze, lūdzu. al Parlamento italiano sono stati eletti. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Itālijas parlamentā ir 60 deputāti, kas ir bijuši iepriekš sodīti. Eiropā praktiski nav neviena likuma, kas nosaka, ka iepriekš sodīti cilvēki nevarētu būt kandidāti. Tas viss tiek atsteikt atstāts dalībvalsts ziņā. Tādēļ vēlamies AFCO komiteju Eiropas parlamentā aicināt izdarīt grozījumus. Tas skartu uh, deputātus, deputātu kandidātus. Vajadzētu tiešām uh, noteikt to, ka. Uh, kā kandidāts Eiropas parlamenta darbībai var būt tikai kāds, kas nav iepriekš sodīts. Uh, Jo Lainene kungs šādu viedokli pārstāvēja, bet Kazīnī kungs tagad teica, ka nepārstāv šādu viedokli. Es domāju, ka tas ir jautājums ne tikai AFKO komitejai, bet tas skar visu Eiropas Savienību, jo praktiski mēs runājam par to, ka Eiropas parlaments ir ļoti nozīmīgs. Paldies! Nākošā runātāja Grēza kundze. Bonsoir, l'aéroport. Labvakar! Fontara bija uh, lidoste tiek vērtīta kā viena no bīstamākajām valstī. Pacelšanās o, un nolaišanās jostlas ir tieši virs pilsētas. Francijas un Spānijas uh, institūcijas nerespektē daudzas noteikums. Un ir paredzēta vēl šī uh, slidostas paplašināšana, tas ir pret uh, iedzīvotāju vēlmi un skar arī vidu. Eiropas komisija līdz ar to aizstāv to, ka uh, netiek uh, ievērotas uh, um, konvencijas un dzīvotnes. San Sebastian, piemēram, pilsētā jau ir starptautiska lidosta, kas netiek pilnībā izmantot, un tā nav tādā um, sensitīvā dzīvotņu jomā. Mums jāpārstāv uh, tāda transporta un jāveicina tāda transporta veidi, kas nav pie. Uh, uh, sārņojoši. Es gribētu uzzināt komisijas viedokli. Paldies! Nākošais runātais Migaļska kungs. E, Paldies! Es e, gribētu pieminēt Maksima Zujeva noslepkavošanu. Tas ir Krievijas eh, žurnālists, kas ir nogatavā, nogalināts eh, Baltkrievijā. Viņš bija žurnālists un eh, blogu rakstītājs, un tā nav pirmā reize, kad žurnālists tiek nogalināts. Bija vairāki duču pies, piemēri pēdējo gadu laikā. Tas ir. Uh, ļoti traģisks stāvoklis, jo mēs zinām, ka bez žurnālistu darba nav iespējama nekāda brīvība, nav iespējama demokrātiska attīstība, tādēļ mums uh, uz to jānorāda dialogā ar Krieviju. Es domāju, ka šeit Eiropas parlamentā notiks uh, seminārs par šo jautājumu. Mana delegācija kopā ar AFET komiteju to gatavo, un es domāju, ka visiem jāpasvītro un jāsver tas, ka brīvība žurnālismam ir pamats brīvībai katrā valstī. Paldies! Prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi! Es e, vēlētos pateikt, ka pēdējie, pēdējās publikācijas ir teikušas, ka Daimler kompānija šobrīd Amerikā ir eh, apsūdzēta korupcijā. Izskatās, ka Daimler kompānija šobrīd ir iesaistījusies veselā virknē korupcijas gadījumu. Tas pats notiek arī ar Siemens. Siemens jau gadiem ir izmantojuši šādu pieeju. 30 valstīm ir, 30 valstu ierēģiem ir sniegti kukuļi, lai iegūtu valsts iepirkuma pirmo roku. Patiesībā mēs nerunājam tikai par ekonomisko krīzi, mēs runājam arī par morāles krīzi. Vācijas valdība nevēlējās risināt šos jautājumus. Viņa uzskatīja, ka tā nav problēma, jo tā neatiecas Eiropas Savienību, tā ir Amerikā vai kur citur. Taču Eiropas Savienībai ir par to jārunā. Ir jāiesaista Olaf, jo tādējādi mēs izšķērdējam iedzīvotu naudu. Kirjā, proedrē. Οφείλω να καταγγείλω. Oh. Kundze, es gribētu teikt, ka šo priekšpusdienu Turcijā um, tika pārkāpta, Turcija pārkāpa Grieķijas jūras robežu, un šeit ir tiešām radušies liela sarežģījuma. Šeit mēs runājām par ekonomikas problēmām saistībā ar Grieķiju, bet uh, tur arī nebija tik pareizi tas, kas tika teikts. Grieķijas problēma ir politiska problēma un ir saistīja, saistīta ar to, ka mūsu kaimiņu valsts visu laiku draud pārkāpt mūsu teritoriālās tiesības ne tikai uh, jūras transporta jomā, bet arī gaisa transporta jomā. Uh, runātājs tiek pārtraukts. Es atvainojos, saka priekšsādātājs kundze, ir mikrofona problēma. Lūdzu, turpiniet. Godātā priekšsādātājs kundze, ir jāpasaka, ka Grieķija ir veikusi striktus pasākumus un uh, Eh, šeit tomēr tiek pārkāptas Grieķijas suverenitātes tiesības. Es domāju, ka Grieķijas sabiedrības pacietības mērs ir pilns. Problēma, kur pieminēju pirms tam, ir galvenokārt politiska problēma. Mēs nevēlamies uh, naudu ne no viena Eiropas pilsoņa, mēs at, uh, vēlamies atbalstu no Eiropas Savienības, lai pārvarētu ekonomikas krīzi. Um, Atvainojos par uh, šo tehnisko kļūmi. Saka priekšstādāji nākošais runātais Obermairkungs. Pirms desmit gadiem toreiz 14 Eiropas Savienības valsts uh, noteica sankcijas pret Austriju. Austrijas ministri eh, nedrīkstēja pieņemties neformālajās padomas sēdēs, bet Austrija kā neto maksātāja valsts aizvien vēl drīkstēja iemaksāt eh, budžetā. Gudro grupas ziņojums parādīja, ka valdošā partija nebija apdraudējums ne cilvēktiesībām, nekam citam. Līdz ar to šīs sankcijas nebalstījās uz tiesiska pamata. Tas bija Austrijas suverenitātes pārkāpums. Domāju, ka Eiropas Savienība ir mācījusies no tā, respektēt citu politisko viedokli, respektēt dalību valsts suverenitāti un iedzīvotājs, un tas ir labi. Un ievērojot šo Austrijas eh, gadījumu, es ceru, ka viens no galvenajiem inkvizitoriem, uh, Louis Michels, tagad parlamenta deputāts, uh, arī iedrošināšies doties uz Austriju, lai pavadītu tur atvaļinājumu. Paldies, nākošā runātāja Matjokums. Priekšstādātājs kundze, vakar Francija uh, godināja uh, Nerāna kungu, uh, viņš bija Francijas uh, policists, uh, ko nogalināja ETA uh, pārstāvis 16. martā Parīzes piepilsētā. Atbildīgais par 830 nonāvēšanas gadījumiem 40 gados ETA šī organizācija pirmo reizi vērš spēku pret Francijas policistu. Uh, Mūsu pienākums ir sadarboties, cīnoties pret terorismu. Francijas un Spānijas sadarbība varētu būt piemērs sadarbībai Eiropas Savienībā. Francija un Spānija ir pirmās dalību valstis, kas veido tādas jauktas komandas, lai sadarbotos tieslietā policijās. Tas ir ļoti efektīvi Diemžēl šie sadarbības uh, soļi nevarēja novērst šī policista nonāvēšanu, bet jāuzsvēr tas, ka šai sabied... sadarbībai ir jābūt vēl ciešākai, lai vēl labāk cīnītos pret terorismu. Paldies, nākošais runātājs ir. Tātad Higgins kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Lots of, lots of Mr. Higgins. Okay. There are two Mr. Higgins. <laughs> Ir divi Higginsa kungi. Džims Higgins runās vēlāk. Džo Higgins vispirms. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze. Džo Higgins. Excuse me. <laughs> um, can you go back to the beginning, uh, yeah. chairperson? Uh, President... Vai jūs varētu sākt laikskaitīšanu no sākuma? Uh, Valdis Sūzā um, ir centieni apturēt uh, ātrvilcienu projektu uh, no uh, Francijas robežas līdz Valdis Uzai. Tur jau ir ceļi un dzelzceļi, bet šī kampaņa ir parādījusi, ka tur nav nekāda pamatojuma tikai 38% no uh, vilcienu kapacitātes tiek lietots, un šis projekts būtu ļoti postošs un piesārņojošs, un tur uh, tiktu um, veikts arī tuneļa rakšanas darbi, kas uh, um, piesārņotu vidi. Daudz cilvēki ir pret šo projektu, bet uh, tiek iebiedēti cilvēki, lai īstenotu to. Uh, šie uh, projekti uh, nedrīkst tikt īstenot, un ja pilsoņi uzvarēs, tad tas būs veselā saprāta uzvara. Paldies, tagad nāc kungs, lūdzu, vienu minūtu. Nu, tev, kungs, nākamais vienu minūtu, lūdzu. Prieksēdētājs kundze. Eh, es esmu ārkārtīgi nobadžījies par to, kā Anglijas rietumos tiek izmantoti mašīnu eh, novietošanas izmaksas, lai iegūtu pašvaldībai ieņēmumus. Šobrīd eh, mašīnu novietošanas maksas ievieš, ieviešana nāks par sliktu iedzīvotājiem, un diez vai tas eh, jau mazās, mazos un vidējos uzņēmumus pamudinās izmantot šīs nopirkošanās vietas. Uh, Lielbritānijas valdība vaino visu citu, nevis pašas, nevis pašas sevis. Viņi vaino Eiropas Savienības pelēko roku. Un tomēr, ja mēs vēlamies būt godīgi pret patiesību, tad Eiropas Savienības transporta politika tika izstrādāta 2010. gadā. Eiropas Savienībai jau ir tas labums, ka, ja, piemēram, tiek aizslēgts kādas darba vietas, tad vienmēr tiek vainots kaut kas cits. Es nedomāju, ka Brisele varētu jau kādreiz tikt vainota. Sinclair. Paldies, nākošā runātāja Sinklērs kundze. Thank you, uh... Paldies, prieksēdētājs kundze. Es uh, nāku no vidējiem rietumiem, un 25% šīs teritorijas tiek uzskatīta par tā saucamo zaļo joslu. Uh, Tā ir brīnišķa lauka teritorija, un tomēr šobrīd Lielbritānijas valdība ir atļāvusi šajās aizsargātajās dzīvotnēs celt mājokļus. Tas ir ārkārtīgi tuvu vietai, kurā dzīvoju es, Meriton Gap. Tas iznīcinās mūsu kultūrālās tradīcijas, bet tā kā Eiropas Savienībā ir kopīgais tirgus, tad jāsaka, ka vietējo, vietējo, vietējās kultūras tiek lielā mērā iznīcināts. Paldies. Nākošai runātāji Antonesku. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul astăzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu šodien uzstātos un vērst kolēģi uzmanību uz to, ka domāju, ka um, Eiropai ir nepieciešama jauna uh, stratēģija, lai pārtrauktu vardarbību pret sievietēm. Daudzās dalībvalstīs šis jautājums ir diskutēts, bet nav tādas ļoti skaidras um, vīzijas, un tas tādēļ, ka vardarbība um, mājās nu, nav tāda tā kā um, atzīta un netiek šis jautājums tā atklāti diskutēts, bet jānovērš arī ir psiholoģiskā vardarbība pret sievietēm, jo saskaņā ar jauniem pētījumiem šī uh, vardarbība noved pie arī uh, aktīvas vardarbības. Es gribētu, lai Spānijas prezidentūra uh, vardarbības apkarošana. Uh, nosaukt par prioritāti. Mums jācīnās uh, pret vardarbību, mums jāveido vienots uh, telefona numurs, uh, pa kuru par varētu zvanīt. Un tas būtu ieguldījums, lai apkarotu a, vardarbību kopumā. Paldies, nākošā runātāja Blinkvičūtas kundze. Ačiū, poņa pirmininkė. Džiaugiuosi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir liels prieks par to, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret nabadzību un šogad pasludinājusi par cīņas pret nabadzību un sociālās izstumtības gadu. Šobrīd 8 miljoni Eiropas iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības robežas, un pat tādi iedzīvotāji, kuriem ir darbs, nevar nodrošināt sev un savai ģimenei iztikšanu. Eiropas Savienības 17 miljonus eiro ir atvēlējusi konkrētai rīcībai 2010. gadā nabadzības apkarošanai, un tomēr tas būs tikai iedzīvotāju ideju apkopošana un semināri. Ideja ir laba, un tomēr mums vajadzētu nodrošināt, lai šis finansējums tiktu izmantots pārskatām un tiešām nonāktu pie tiem, kuriem palīdzība visvairāk ir nepieciešama. Uh, Mums ir jāmēģina apturēt nabadzības izplatīšanās. Es vēlētos komisijai lūgt veikt adekvātas akcijas, ilgtspējīgus finansējumu atvēlējumus tiem, kam tas ir vairāk nepieciešams. Nākošais runātais. Priekšstādājs kundze, Izraels valdības lēmums, saka Tusas kungs, uh, turpināt apmetņu celtniecību un izolēt gāzes sektoru noved pie Izraels uh, militāra persona vēl uh, skarbāks vēršanās pret Palestīnas civiliedzīvotājiem. Tas parāda, cik noziedzīga plāna ir Izrēlē pret Palestīnas tautu. Praktiski tāda jauna vardarbības josla tiek aizsākta pret Palestīnu. Izraela atbalsta, jo tā ir labas attiecības ar Eiropas Savienību, ASV un NATO. Tas ir atbalsts, kas uh, no ASV skaidri parāda uh, situāciju, jo Izraels ministrs nesen viesojas ASV un ASV teica, ka Izraela ir vairāk nekā augstākā prioritāte balstoties uz ģeopolitiskiem apsvērumiem. Tiek pārtraukts runātājs. Paldies! Nākošais runātājs eh, Paškas kungs. Lūdzu. Jā, tas var. ostalo na území Maďarska okolo 400 tisíc Slovákov, rovnako ako Maďarska. Prieksēdētājs kundze, apmēram 300 tūkstoši Slovāku, tieši tāds pats skaits kā Ungāru, joprojām dzīvo uh, Ungārijas teritorijā tieši tāpat kā Ungāra Slovākijas teritorijā. Un eh, tomēr sākotnējais šīs diasporas lielums ir samazinājies līdz 10%. Mums ir jānodrošina valodas saglabāšanas pasākumi un ir bijušas daudzas skolas, bet Ungārijā Slovākiem skolas netiek piedāvāts tā, kā tas ir Ungāru minoritātei Slovāki. Es uzskatu, ka mums vajadzētu varētu mēģināt pateikt valdībai, ka nedrīkst apspies minoritāšu tiesības un ir jāatbalsta minoritāšu skolas. Nedrīkst ciniski izturēties, un es uzskatu, ka Slovākiem, Serbiem un Rumāņiem ir tiesības kā minoritātēm ikvienā teritorijā. Šobrīd Ungārijā ir e, mēģināts pilnīgi asimilēt etniskās minoritātes. Jā, Nikules. Paldies, nākošais runātājs Nikolesku kungs. Uniunea Europeană are reguli. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienībai ir ļoti strikti noteikumi attiecībā uz pārtikas drošību. Uzņēmumiem daudz jāinvestē, lai varētu respektēt šos noteikumus. Un neskatoties uz to, 75% no um, vistas gaļas ir uh, ar baktērijām, un tas neatbilst. Uh, drošībai. Runiet par salmonellu un vēl vienu ļoti bīstamu baktēriju veidu, un tie ir um, no. Klā, tie tiek uh, konstatēti uz uh, trim no četriem uh, putnu kautķermeņiem. Mums jāaizstāv mūsu patērētājiem, jāuzdod jautājums. Pirmkārt, ko varam darīt, lai e, eiropiešiem būtu pieeja drošiem un kvalitatīviem pārtiks produktiem? Un otrkārt, e, tie noteikumi, kādi ir spēkā, pat ja viņi ir tik ļoti strikti, bet birokrātiski varbūt nav tie labākie. Paldies! Paldies! Nākamais Dabaštīkungs, lūdzu. Soļi a two thousand and seven es uniós borpiaci rendtartást az. Jā, priekšstādātais kundze, runājot par uh, vīna uh, tirgus noteikumiem, dalība valstis uh, saskars ar uh, ieviešanas problēmām un ir daudz pārkāpumi. Jo, piemēram, tokajieša vīna uh, apzīmējums. Uh, tika aizsargāts, plānots aizsargāt, jo tas ir geogrāfisks apzīmējums, bet tas ir pretrunā ar to, kas ir Eiropas Savienībā panākts. Nu, tātad jārunā vai nu par vienu vai par otru kategoriju, tātad vai nu nosaukums, vai arī kat kategorija tiek a, aizsargāta. Bahus datu bankā a, Slovākijas pieprasījums vairs nav atrodams. Eiropas komisija šo situāciju a, ir atrisinājusi. Un tagad pievēršoties nacionālajai likumdošanai, Slovākijā vienkārši tādas vairs nav. Šī likumdošana ir uh, atcelta Slovākijā. Tātad uh, komisijai vajadzētu šo problēmu atrisināt kopumā. Paldies! Paldies tagad Jopo kungs! Priekšsēdētājs kundze, Eiropas ārējās rīcības dienests būs diplomātiskais korpus, kam būs jāpārstāv Eiropas Savienība ārlietās. Uh, Un uh, šis dienests uh, saņems arī uzdevumu nodrošināt, lai visas valsts tur tiktu pārstāvētas vienmērīgi. Katrai valstī uh, būs tiesības pārstāvēt savu kultūru un citas vērtības. Un, protams, tas nozīmē arī to, ka mums būtu jābūt vienlīdzīgiem noteikumiem, runājot par personāla sastāvu šajā dienestā. Taču no kādiem cilvēkiem sastāvēs šis dienests? padomas un komisijas eh, eh, ģenerālsekretariāts un direktorāti eh, dos tur personālu un arī no dalību valstīm nāks darbinieki, bet dalību valstu darbinieki sastādīs tikai trešdaļu no šī dienesta personāla. Ja mēs paraugamies uz šo te sastāvu un metodēm, mums vajadzētu nodrošināt, lai visi uh, Eh, šie dienas darbinieki pārstāvēt vienmērīgi Eiropas Savienību geogrāfiski, un es nedomāju, ka šeit vajadzētu izņēmumus taisīt. Obrigāt, senjora prezidenta. Tačers kungs nākošais. Paldies, priekšsādātājs Konze. Mēs a, eh, esam vienojušies ar Latīņu Amerikas valstīm. Uh, PTO ietvaros par banānu plantācijām šajās valstīs, bet tas atstās negatīvu iespaidu uz banānu ražotājiem um, Eiropas Savienībā, Madeirā un Portugālē un arī Kanārijas salās Spānijā. Atgādināšu, ka šajos reģionos strādājošie saskars ar problēmām, gan geogrāfiskām, gan arī fiziski rakstura, jo šīs plantācijas ir nelielas un līdz ar to uh, ir sarežģīti tās attīstīt. Ir uh, nepieciešams aizsargāt un ievadīt aizsarga pasākums, kas sargātu Madeiras un Kanārijas salu banānu ražotājus. Jo tas ir nepieciešams aizsargāt vietējos ražotājus. Paldies! Paldies tagad Čaldes kundze! Over... Priekšsēdētājs kundze, tagad ir uh, pagājis uh, vairāk kā gads, kopš SR Technics uh, paziņoja, ka viņi atlaidīs vairāk kā tūkstošu cilvēku uh, lidostā, Un, lai kompensētu šo atlaišanu, tika piet, iesniegts pieteikums globalizācijas uh, fondam uh, šo darbinieku vārdā, bet šis iesniegums tika uz, uzskatīts par nepietiekam no komisijas puses, un joprojām ierīs valdība nav iesniegus pietiekami atbilstošu pieteikumu. Uh, tagad mēs saskaramies ar uh, uh ekonomisko krīzi un uh, Eh, šāda eh, ne, neizdarība ir vērojama no īrijas puses. Mēs redzam, ka uh, īrijas valdība nedara to, kas tai būtu jādara. Paldies, runātāji tiek pārtraukta. Nākamais Kumucakos kungs, lūdzu. Kumucakos? Kumucakos kungs. Šķiet, ka viņš vairs nav klāt. Cezāda kungs, tad lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Es vēršos pie jums, bet arī pie komisāra Potočnika, runājot par uh, vīdes aspektiem. runāju šeit par autostrādi un par 202, 94 um, direktīvas īstenošanu, un tur ir runa par uh, trokšņa līmeņiem un par autostrādēm. Mēs konstatējam, ka ir uh, pārlieks troksnes, līdz ar to ir jābūvē šīs te uh, trokšņa aizsargs sienas, kas, protams, bojā ainavu. No otras puses, šie te, šīs te sienas rada arī jaunu risku. Uh, runāju šeit par eh, veselības problēmām un pat eh, dzīvības briesmām. Es gribētu lūgt Patočnika kungu nākt klajā ar iniciatīvu, lai parūpētos par to, ka šī direktīva tiešām tiek ievērota. Nākošais runātājs Turkas kungs. Turkas kungs, lūdzu. Elnök asszony Milosevic országában. Priekšsēdētājs kundze. Miloševiča uh, zemē, vienā vojvadinā Serbijā, Ungāra mazākumtautības uh, pārstāvi tiek piekauti un uh, noziedznieki netiek sodīti. 400 tūkstoši tū, uh, Ungāri dzīvoja uh, Serbijā, bet uh, viņi tika izspiesti. Uh, līdz ar to Ungāru. Uh, Uh, iedzīvotāju skaits ir samazinājies līdz 290 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas ir samazinājums vairāk nekā par 13%. Piekaušanas uh, gadījums sāka uh, Serbijas slepenais dienests UPTA, mm, sāka īstenot to pret Albāņiem un tagad turpina īstenot šādus soļus pret Ungāri. Priekšsēdētājas kundze Eiropas parlamentam vajadzētu skaļi iestāties pret un paust viedokli pret šo naidīgo izturēšanos. Uh, pret Ungāriem, um, mūsu attieksme pret Serbiju uh, ir arī tāda, uh, ka jānovērš uh, jebkura vardarbība, domāsim arī par upuriem, bija upuri arī uh, pēc uh, pasaules kariem un um, notika plašas nogalināšanas. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Paldies. Zinīsins kundze, lūdzu. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy Priekšsādātājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi, sievietes vēl nav pietiekami pārstāvētas pētniecības nozarē. Eiropā tās ir tikai 18% no profesoriem, un pētniecībā 27% ir sievietes. Vadošajās amatos uh, akadēmiskajās iestādēs Polijā ir 7% sieviešu, un tas ir diezgan zems rādītājs salīdzinot ar citām ES dalību valstīm. Tāpēc ir e, ļoti svarīgi, ka Polijā mums tagad ir jauns projekts, kur mērķis ir panākt plašāku sieviešu pārstāvniecību e, pētniecībā. Šeit e, tiek paredzēts pretdiskriminācijas pasākumi, lai rūpētos par to, ka sievietēm ir vienlīdzīgas iespējas. Gribētu lūgt komisiju atbalstīt šīs te organizācijas, kas uzņem šādas iniciatīvas, jo šeit mums ir gadījums, kad pilsoņi vēršas pie Eiropas un nedrīkst būt tā, ka viņi nesaņem atbildi. Nākošais runātājs Čim Higgins. Uh, Priekšsēdētājs Kurndze. Paldies! Kā jau es teicu, es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka komisija uh, pārskatīs direktīvu, kurā runiet par Eiropas Savienības par Eiropas Savienības konkrētajiem jautājumiem, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka mēs e, uzmanību vēršam uz vājajiem punktiem šajā direktīvā. Direktīvā nav atrunāta aizsardzība cilvēkiem, kuri nopērk zemi vai pērk citus pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības robežās. Šī direktīva nav pilnīga, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka es, ne, ka es ceru, ka komisija šo direktīvu vēlreiz pārskatīs. Tāpēc es e, biju priecīgs runāt ar bijušo komisāru, un es e, domāju, ka būtu direktīva jāpārskata. Paldies, un pēdējais runātājs Paškokungs. Pirms 20 gadiem eh, romāņi cīnījās par brīvību un arī par brīvību izglītībā. Toreiz tā bija plaša politiska kontrola, kas tika uzlikta eh, izglītībai. Un tagad universitātes ir atguvušas brīvību, kuras tās bauda kopš šī brīda. Un tāpēc būtu ironiski, ja tagadējais izglītības ministrijas uh, uh, projekts pieņemt ātri jaunu likumu, kas ierobežo šo uh, uh, brīvību un kas politizē sistēmu, ja tas būtu veiksmīgs. Piemēram, um, tiek paredzēts, ka uh, direktori būtu jāapstiprina uh, ministram. Tātad, ja ministrs ir politiska figūra, tad tas ietekmētu arī universitātes, un universitātes varētu pat slēgt un konfiscēt viņu uh, īpašums. Es esmu pats profesors, un es uzskatu, ka kā deputātam man ir um, pienākums uh, palīdzēt citiem profesoriem un pārtraukt šādu praksi, kas ir pretrunā Lisabonas stratēģijai saistībā ar uh, izglītību. Paldies! Līdz ar to šīs darbkārtības punkts uh, viens minūtes uzstāšanās ir izskatīts. Uh, paldies par jūsu izpratni, paldies, ka uh, disciplinēti rīkojāties šajās debatēs, un es ceru, ka tie,